Uh, good afternoon. Uh. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Gribētu mūsu vidū komitejas sanāksmē sveikt divus pārstāvis no Bulgārijas prezidentūras. Temenuškas Petkovas kundzi un Ivailo Moskovskī kungs ir ieradušies. Priecājamies jūs redzēt šeit mūsu komitejā mēs arī atba, nu, svinam, lūk, atzīmējam šīs pirmās Bulgārijas prezidentūras eh, nu, nedēļas. Mūsu bulgāri kolēģi un arī es pats, mēs esam lūk jau apsējušies Bulgārijas kaklasaites. Ļoti simboliskas. Un no šādiem simboliem nevajag vairīties tie tiešām ir tādi, ne, tādas nelielas mūsu kopienas zīmes, simboli, bet taču tik ļoti jauka. Skaista kaklasaita, vai ne tā? Un tātad, labi, pāriesim pie uzklausīšanas. Priekšlikums pavisam vienkārši no manas puses. Iesākumā lūkšu abus ministrus, Petkovas kundze, kas ir enerģētikas ministre, uh, to starp viņi atbildīgi arī par uh, energoinfrastruktūru un dažādiem kodola enerģijas jautājumiem, un Moskovskī kungu, kas savukārt ir transporta, um, informāciju un komunikāciju jomas ministrs, tātad atbildīgs par telekomiem, uzstāties katru septiņas minūtes aptuveni sākotnēji. Un tad pēc tam mēs vēlamies īstenot debatas. Savukārt visa šī pirmā diskusija raunda ar Bulgārijas prezidentūru noslēgumā. Vēlēsimies, protams, dzirdēt arī jūsu atbildes un piezīmes par dzirdēto. Nu, un apmēram 6.30 ieradīsies. Es atceros, un tad at, mm, vienā laikposmā ieradīsies 6.30 eh, vēl divi ministri Vēl, tātad vēl šovakar pēcpusdienā paredzēts. Lūk. Tas tad šķiet arī ievadam viss. Jūs, protams, zināt, kāds ir mūsu itra komitejas kompetenču loks. Mūs līdz ar to interesē pilnīgi viss, ko jūs darāt. Temenuškas Petkovs kundze un ar nepacietību gaidām jūsu uzrunu, vēlamies dzirdēt, kāds ir Bulgārijas prezidentūras prioritātes šajā jomā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, godājumais Buzekungs, dāmas un kungi, godājumie kolēģi. Man ir akatīgi liels prieks un gods, ka varu jums prezentēt Bulgārijas padomas prezidentūras prioritātes enerģijas jomā šeit Eiropas parlamentā. Jūs taču esat koplēmēs un pirms iedziļinās detaļās. Vēlos jums apliecināt, ka mums ir ārkārtīgi liels gods pirmo reizi būt padomas prezidentūras vadībā kā valstī. Vienlaikus gribu arī pieminēt, kā apzināmies faktu, ka tā ir milzīga atbildība, kas gūsts uz mūsu pleciem, un gribu jums apliecināt, ka labi zinām par to. Mūsu galvenais uzdevums būs meklēt kompromisus un vienprātību visu Eiropas pilsoņu vārdā. Dialogs ar parlamentu mums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Mēs zinām, ka tikai un vienīgi veidojot konstruktīvu dialogu varam nonākt pie galveno prioritāšu un mērķu sasniegšanas. Kā prezidentūra sastopamies ar dažādiem izaicinājumiem. Un tas īpaši aktuāli enerģijas jomā. Tas saprotami. Jo šī joma ir ārkārtīgi nozīmīgi ikvienai dalību valstī. Atkarībā no tā, kā šis, šī nozara attīstīsies tālāk, mēs varam piedzīvot vai nu labklājību tautsēmniecībā, vai arī nē. Pēc plašajiem panākumiem, ko guva Igaunijas prezidentūra, Šobrīd ar nepacietību gaidām iespēju intensīvi sastrādāties ar parlamentu pie lielākās daļas dokumentu pakotnes, kas aizsāktas to starp tīrā enerģija, jeb vidē draudzīgā enerģija Eiropai. Gribu jums apliecināt, ka Bulgārijas valdība un Bulgārijas prezidentūra līdz ar to ir gatava ļoti konstruktīvi apspriesties ar Eiropas parlamentu uh, par šīm tēmām un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai rastu nepieciešamo kompromisu, varētu iziet uz kompromisu um, vajadzības gadījumā un tādējādi vienlaikus arī sasniegt mūsu prioritātes. Sarunās ar Eiropas parlamentu pamatosimies uz enerģijas savienības pamatprincipiem, respektīvi nodrošināt drošu, uzticamu un pietiekami lētu enerģiju. Esam pārliecināti, ka enerģijas savienība ir ilgspēja tikai tad, ja tajās, tās izveidē un darbībā ņemam vērā katras dalībvalsts specifiku. Esmu pārliecināta, dāmas un kungi, ka šī enerģijas pakotne ir ļoti ambicioza un unikāla. Šī iemesla pēc saprotam, ka vienprātības panākšana starp dalību valstīm un vienošanās ar parlamentu nebūs vienkārši. Tas būs grūts uzdevums. Kas, un, bet esam gatavi to risināt. Esam gatavi runāt ar Eiropas parlamentu, uh, diskutēt, lai nonāktu pēc, pēc iespējas, pie pēc iespējas labākiem risinājumiem, kas būtu piemēroti visai Eiropai. Kas attiec uz mūsu pieeju un prioritātēm, vēlos minēt pārvaldību energo savienībā, atjaunīgi energo resursi un energoefektivitāte. Tad lūk šie trīs dokumenti. Šie trīs dokumenti ir nozīmīgi, un pie tiem pavisam drīz uzsāksim trialogu ar parlamentu. Kas attiec uz citiem likumdošanas dokumentiem, vēlos atzīmēt, ka Eiropas parlamentam vēl vajadzīgs nedaudz laika, lai nonāktu pie vienošanās, piemēram, attiecībā uz enerģijas tirgus dizainu, jeb struktūru. Izmantosim šo laiku, lai definētu kopēju pieeju minētajam dokumentam, kas attiec uz gāzes direktīvu. Apzināmies, ka šīs dokuments priekšlikums ir ļoti nozīmīgs Eiropas parlamentam un tas lielā mērā ietekmēs visas dalību valstis. Ko darīsim mēs attiecībā ar šo dokumentu? Mūsu pamatmērķis ir panākt vienprātību un kopsaucēju starp dalību valstīm. Jo beigu beigās vēlamies nonākt pie kopējas nostājas par šo dokumentu padomē. kādas ir mūsu galvenās prioritātes. Rietumu Balkānu teritorijas integrēšana. Mūsuprāt, svarīgi strādāt arī pie um, kanālu un avotu dažādošanas. Tas svarīgi energoapgādes drošībai visā reģionā. Uh, kas attiecas uz enerģiju un kas attiecas uz tiem um, svaru, tiem uzsvaru punktiem Bulgārijas pretendentūras darba programmā, vēlos minēt trūkstošās infrastruktūras izbūvi šajā reģionā, jo tikai veidojot šo iztrūkstošos, šos iztrūkstošos infrastruktūras posmus, varēsim garantēt piegādes drošību un vienlaikus arī visa reģiona konkurētspēju. Dāmas un kungi, kolēģi! Apzinos, ka man nav atvēlēts īpaši daudz laika, lai tālāk prezentētu mūsu svarīgākās prioritātes. Tomēr minēju, kādi ir šie galvenie um, centrālie punkti, bet izmanto šo iespēju, lai vēlreiz uzsvērtu uzsvērtu, ka mēs būsim uzticams partners Eiropas parlamentam, un mūsu galvenais mērķis ir kopīgiem spēkiem strādāt par labu, drošākai, labklājīgākai un novatoriskākai Eiropai. Paldies par uzmanību. Lies paldies, saka priekšādātājs ministrei. Tālāk došu vārdu ministram Ivailo Muskovskī. Lūdzu. Thank you very much. Уважаеми, уважаеми господин председател. Godātais priekšsādātāja kungs. Godātie Eiropas parlamenta deputāti. Ārkārtīgi liels gods, ka varu jums prezentēt padomas prez prioritātes no Bulgārijas puses. Meklēsim vienprātību, vēlamies panākt konkurēt spēju un saskaņotību pilnīgi visos sektoros. Vēlamies spēcināt Rietumu Balkānu reģionu integrāciju, tā lai viņi var pieņemt mūsu pamatvērtības. Mums ir četras svarīgākās prioritātes, pie kurām darbu turpināsim turpmākos piecus mēnešus. Attiecīgi, pirmām kārtām Eiropas nākotne un jaunieši, otrais - drošība un stabilitāte, cet, trešais - digitālā ekonomika un digitālās prasmes, un ceturtkārt Eiropas perspektīva un savienotība ar eh, Rietumu Balkānu reģionu. Viens no mūsu mērķiem ir līdz šī gada beigām paba, pabeigt digitālo vienoto tirgu. Turpināsim līdz ar to aktīvi strādāt pie digitālās tautsēmniecības un digitālajām prasmēm. Tas ir atslēgi jautājums daudzās mūsu iniciatīvās un digitālā vienotā tirgus stratēģijā kopā ar saviem trijo partneriem mēs plecu pie pleca strādājam pie tā, lai nodrošinātu pēctecību darbā pie galvenajiem, svarīgākiem dokumentiem un, protams, vēlamies panākt maksimāli labā, straujus rezultātus. Vēlamies pātrināt digitālo tehnoloģiju darbu ar 5G tehnoloģiju. Tādējādi mēs uzlabosim arī šo savienojamību un multimodālo piekļuvi Bulgārija uzņemas prezidentūras grožus laikā, kad digitālā darba kārtība ir ļoti saspringta. Tas attiecas gan uz eh, likumdošanas priekšlikumiem, par ko uzsāktas debatas, gan arī laikā, kad gaidīt, tiek gaidīti jauni priekšlikumi no komisijas šajā jomā šo pavasaru. Mūsu galvenais uzdevums pavasarī būs turpināt un pabeigt, veiksmīgi pabeigt sarunas par elektronisko komunikāciju regulējošā ietvara regulējošo ietvaru, tā saukto kodu. Tas notiks, cerams, vēl Bulgārijas prezidentūras darba laikā, un tādējādi mēs par soli būsim pietuvojušies gigabitu sabiedrībai un tas, protams, ir ļoti nozīmīgi. Tas ir svarīgi Eiropas tautsēmniecībai, jo tieši tādā veidā varam attīstīt savu konkurētspēju, veicināt ieguldījumus 5G un arī augstas kapacitātes ehm, šķiedras tīklos. Kiberdrošība ir ļoti būtiska modernās digitālās tautsēmniecības un sabiedrības daļa un, protams, ka arī politiskajā darba kārtībā ieņem nozīmīgu vietu. Vēlamies panākt vienošanos arī par kiberdrošības tiesību akta projektu ar kuru palīdzību Enisa aģentūrai tiks piešķirtas jaunas pilnvaras, tāds pamatīgs, pastāvīgs mandāts, un tiks izveidota vienota kibervida, radot vienotu ietvaru kibersertifikācijai Eiropā tā pārliecināsimies, ka internets ir drošs, uz to var paļauties, un risināsim arī problēmu, kas saistīta ar pašreizējo tirgus fragmentēšanos. Bulgārija ir gatava uh, panākt pretim parlamentam, strādājot arī pie nepersonas datu brīvas pārvietošanās, kas, protams, ir būtisks, bū, bū, kas ir neatņemama digitālas ekonomikas un šīs datu pasaules sastāvdaļa. Un tas ir ļoti svarīgi, tas ir priekšnosacījums digitālās ekonomikas darbībai, tieši tā varam radīt jaunas darba vietas, tam ir vajadzīgas digitālās prasmes tā, lai varam izmantot visā pilnībā digitālās tautsēmniecības radīto potenciālu, un šī iemesla dēļ datiem nepieciešams brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Esam gatavi uzsākt sarunas, tikko Eiropas parlaments būs nobalsojis par saviem grozījumiem. Apzināmies, ka mūsu pilsoņiem ir vajadzīga konfidencialitāte elektroniskajos paziņojumos, un e-privātums ir ļoti svarīga lieta, tāpēc esam gatavi meklēt kompromisa lēmumus, lai panāktu līdzsvaru no vienas puses starp adekvātu aizsardzību datiem un otras puses novatorisma veicināšanu. Bulgārijas prezidentūras laikā vēlamies strādāt arī pie trešās datu pakotnes, uzsākt debatas par to par to, kādas priekšrocības eh, iegūs no valsts datu publiskošanas, ir neapšaubāms. Pastāv arī, arī iniciatīva, ko ar ko nāks klajā visdrīzāk komisija attiecībā uz valsts sektora informācijas atkārtotu izmantošanu. Organizēsim ministru debatas par pievienoto mēr, vērtību tam, eh, ku, procesam, kas būtu tad saistīti lūk ar šādu datu publiskošanu. Tas notiks jūnija padomē. Šīs pakotnes ietvaros eh, tiks skatīt arī nelikumdošanas dokumenti par eh, mākslīgo intelektu un robotiem. Vēlamies sagatavot padomus secinājumus, ņemot šos elementus vērā, vēlamies uzsākt arī pārskatīšanu attiecībā uz ES domēnu likumu minētās iniciatīvas būs saistītas ar interneta piedāvātajām iespējām, ar auto, sistēmu autonomiju, ar um, augstas, augstu izpildus ātrumu pētniecību, un tāpat arī liksim vērā Eiropas nepieciešamību uzņemties līderību šais jomās. Šī gada sākumā esam paredzējuši uh, izskatīt arī likumdošanas iniciatīvas par drošu un novatorijas atbalstošu ekosistēmu um, attiecībā uz tiešsaistes platformām Eiropas Savienībā. Un šāda veida iniciatīva izstrādāta, lai regulētu platformas, kas nodrošina saziņu starp biznesiem un patērētājiem, un uh, kas ievieto interneta saturu tiešsaistē tie ir horizontāli ļoti svarīgi jautājumi, tie skar ļoti daudzas un dažādas valstis, un esam paredzējuši iesaistīties intensīvās diskusijās ar attiecīgajiem um, ek ekspertu struktūrām, gatavojoties diskusijām, lai sarunas pēc daudzgad, par daudzgadu finanšu plānu, kas sāksies pēc 2020. gada, ir paredzēts uzsākt Bulgārijas prezidentūras laikā, un tur būs arī attiecīga apakškategorija par digitālajiem izdevumiem. Uh, Tātad vajadzīgi plašāki finanšu resursi, lai finansētu digitālo infrastruktūru, prasmes, digitālo pārēju pakalpojumu jomā un domātu par pakalpojumu drošību. Vēlamies veicināt, virzīt uz priekšu digitālo politiku arī Rietumu Balkānu reģionā. Konkrētāk pārliecināties, ka tur ir pieejama platjoslas interneta piekļuve visiem, uh, un lai tiek nodrošināta um, savienojamība pāri robežām pietiekami ātrā tempā. Tāpat arī jāturpina strādāt pie tā, lai šīm valstīm pamazām tiktu samazinātas viesabonēšanas maksas. Jau esam uzsākuši virkni divpusēju iniciatīvu šai ziņā. Kā jūs zinat, mūsu prezidentūras moto ir uh, esam vienoti un tajā ir mūsu spēks. Esmu pārliecināts, ka kopā ar dalību valstīm un ciešā sadarbībā ar visiem jums mēs varam panākt daudz ko un varam nodrošināt vienotu digitālu Eiropu. Un uz šo mērķi arī iesim. Te pilnībā mm, ceram uz jūsu atbalstu. Thank you very much, minister. Yeah. Liels paldies, ministra kungs par šīm prezentācijām abiem ministriem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, ministri kundzei, ministra kungam. Es nu to, ka Bulgārijas prezidentūra ar ļoti lielu interesi strādā pie šī jautājuma. Jums ir eh, tehniskā profesionālā ekspertīze, un es domāju, ka mums ir tiešām lieliski partneri Bulgārijas prezidentūras pusē šajā pāris faktors, kā pirmkārt pārraidīšanas frekvences, un šeit ministri zina labāk, kāda ir situācija. Šeit īpaši ir pieminēta dalībvalstu lomu attiecībā uz licenču piešķiršanu, licenču piešķiršanas termiņu, kas noteikti ietekmē. In 1. februārī notiks trialogs. Iespējams, es maldos, taču man šķiet, tas notiks 1. februārī, kad notiks nākamā trialoga sanāksme. Un, manuprāt, eh, trio, šajā trialogā būtu jāstrādā pie tā, lai noslēgtu šo sadaļu par šajā ziņā pārstāv vienu vienotu viedokli. Un tādēļ ir ārkārtīgi būtiski pārliecināt padomi un dalību valstis. Uh, lai tās izprot šī jautājuma svarīgumu. Es ceru, ka mums tiešām šajā trialogā izdosies tik tālāk un varēsim pāriet pie liels paldies par jūsu nostāju, jūsu attieksmi par darbu, ko esat veikuši un vība laika grafiks. Un pusgads nemaz nav tik ilgs periods kad ir jāsāk no paša sākuma ar lielu ātrumu. Sociāldemokrātu vārdā Korumbačeva kungs lūdzu. Благодаря ви, господин председател. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, ministri. Godātie ministri, sirsnīgi sveicu jūs šeit sociāldemokrātu grupas vārdā. Jūs zinat, ka šī ir ITRE komiteja, un esmu pārliecināts, ka cieši sekojat balsojumiem Eiropas parlamentā, ne tikai tādēļ, ka Bulgārija šobrīd ir uzņēmusies prezidentūru. Esmu pārliecināts, ka jūs zinat, ka pagājušajā nedēļā Strasbūrā tika pieņemti trīs būtiski dosjē. Vēlos norādīt uz to, ka parlamenta mērķi tika pieņemti gan drīz vienprātīgi 35% attiecībā uz atjaunojumiem resursiem. Šie skaitļi ir pretrunā tam, ko domā padome. 30%, 27% atjaunojumiem resursiem. Esmu pārliecināts, ka jūs apzinoties to, ka darbs būs ļoti grūts, lai panāktu līdzsvaru starp šiem mērķiem. Vēlos pieminēt šeit to, ka abiem, attiecībā uz abiem šiem mērķiem sociāldemokrātu grupa paredzēja 40% mērķi. Vēl viens mērķis, par kuru notika diskusijas, taču netika panākta vienprātība, bija tā dēvēties saistošie mērķi dalību valstīm. Mums ir pieredze ar pirmo programmu 2020, un tajā mums ir iekļauts saistoši mērķi, un es ticu, ka šī programma spēlē būtisku lomu. Mēs redzējām to, ka tiklīdz kādai dalībvalsts ir konkrēts mērķis, tā to sasniedz. Taču ļoti daudzas dalībvalstis nesasniedza to iepriekšējos mērķus un tagad nosaka atkal jaunus. Manuprāt, tas ir bišķi dīvaini. Vēl viena lieta, ko vēlos pieminēt, ir energo savienības uh, eh, regulācijas un starpsavienojuma pārvaldība. Mums ir ļoti ambiciozi mērķi attiecībā uz atjaunojumiem resursiem, un tas noved pie lielām problēmām saistībā ar savienojumiem. 10% mērķis nav ticis uh, līdz šim sasniegts, un tagad mēs runājam jau par 15% savienojumu ziņā. Tas tika pieņemts trešajā ziņojumā par pārvaldību, kuru pie strupceļa viena dosie ietveros mums nevajadzētu pārtraukt darbu pie citiem dosie. Ir vēl citi būtiski projekti, kā piemēram Nord Stream 2 nav vienīgais projekts saistībā ar gāzes pārvietošanu. Un tagad vēlos samazināt viesabonēšanu. Tas uzlabot devusies ļoti sarežģītā, smagā jūrā, strādās ar smagiem dosjē. Ministrs kundze, vēlējos jums uzdot jautājumu. kādā veidā jūs ņemsiet vērā šo specifisko pieeju, koncentrējas uz vienotāku gandrīz centralizētāku pieeju attiecībā uz enerģiju. Un mana politiskā grupa īsti varbūt eh, neatbalsta pilnvērtīgi šādu pieeju, bet kāda būs jūsu rīcība, kā jūs centīsieties panākt vienprātību sarunu gaitā ar padomi? Un uh, kādā, kurā virzienā jūs prāt šī vienprātība parādīsies. Tas būtu tiešām lielisks panākums, ja jums izdosies to panākt sešu mēnešu laikā. Es baidos, ka iespējams jums vajadzēs to nodot tālāk nākamajai vai nākamajām prezidentūrām. Tad mans jautājums ministra kungam. Tas ir saistīts ar uh, Pilāra de Kastelo kunga tikko minēto par telekomunikācijām. Šeit es esmu referents Berek. Un kopā ar savu kolēģi mēs tiecamies panākt uh, konsekventu pieju nevēlamies radīt haosu vai haotisku pieeju nākotnē. Tamdēļ es arī ticu tam, ka Eiropas parlaments ir pasniedzis roku tuvāk realitātei, kāda eksistē dalībvalstīs. Mēs esam mēģinājuši atbalstīt pēc iespējas vairāk uh, šo dalību valstu ekonomikas. Mēs tiešām cenšamies modernizēt šo milzīgo telekomunikāciju pakotni. Vai jūs varat apgalvot uh, to, ka padomē pastāv vienprātība šajā jomā, vai ir reālistiski runāt par šiem jautājumiem jūsu prezidentūras laikā? Vai šī visa pakotne varētu būt gatava aprīlī? Un vai jūs būsiet tā prezidentūra, kas noslēgs šo pakotni? Paldies! Nākamais runātājs no Aldas grupas. Paldies arī es Aldas grupas vārdā vēlos pateikties ministrs kungiem par ierašanos par uh, ierašanos šajās diskusijās. Mēs ar prieku vēlamies diskutēt, uzzināt vairāk par Bulgārijas prezidentūras uh, prioritātēm, saka Petersen kungs. Kā jau vairāk kolēģi minēja, mums ir uh, ļoti, tika pieņemta ļoti lieli dosjē energopakotas ietvaros pagājušajā nedēļā Strasbūrā, un ņemot vērā šo lielo aptvērumu energopakotnes jomā, uh, mums uh, valda ļoti liels stress, uh, lai šie tiesību akti tiktu pieņemti. Un es gribēju lūgt jūs detalizētāk pastāstīt par laika grafikiem, termiņiem un gaidām, kad mēs varam sagaidīt prezidentūru uzsākt sarunas ar parlamentu, ņemot vērā to, kas tika pieņemts pagājušajā nedēļā. Es domāju, ka mēs visi saskaramies ar ļoti lielu spiedienu, jo 2019. gadā būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, un reāli runājot, mums ir palikuši tikai 12 mēneši, lai varētu pieņemt visus šos dosjē. Tādēļ lūdzu, Petkaus kundze, ja jūs varētu daudz konkrētāk pastāstīt par to, kad mēs varam sagaidīt šo sarunu uzsākšanu par dažiem no šiem būtiskā, būtiskajiem dosjā, un kādas ir galīgās eh, prezidentūras ambīcijas. Es zinu, ka šobrīd ir riskanti paust kādas spekulācijas, bet varbūt jūs varētu pastāstīt par dažiem savas veiksmas kritērijiem, to, ko jūs tiešām vēlaties sasniegt līdz prezidentūras beigām. Bet eh, tiešām varbūt tiešām varētu saņemt vēl specializētāku informāciju par laika grafiku. Paldies, un tagad pārējiem. Jā, turpinām. Eh, jums mazliet mazāk laika, bet, nu, Zariņo kungs, sāksim ar jums. Paldies priekšsā. Bulgārijas prezidentūra aizrit laikā, kad un šāda saruna kā mūsējā šodien ir ļoti vērtīga. Uh, tātad sākt šo kustību, sākt šo procesu, atrast kādus tādus pavadienus, pieturas punktus. Un viens pavadiens jau ir absolūti skaidrs saskatāms, tā ir kohēzija. Kohēzija nozīmē nevienlīdzības mazināšanu un no tā izrietoši arī konverģence. Konverģence ir, ir, ir jātop uh, celtai saulītē, te nav runa tikai par naudas pārdali, atņemot to bagātajiem un atdodot to nabagiem, runa ir par uh, attīstību, uzplaukumu, potenciālu atraisīšanu, tā lai šo vezumu nevilktu tikai daži, uh, lai visi dotu savu pienesumu un, un baudītu izaugsmes augļus. Un īpaši vēlējos jums pavaicāt kā jūs eh, ar kādu attieksmi, ar kādu pieeju virzīsiet eh, tos lielos dosjē, piemēram, tīrā, tīro enerģiju, eh, viedo mobilitāti, digitālo mm, tautsaimniecību, tā teikt, komplektā ar, ar, ar tīro enerģētiku. Nu, un, protams, jūsu izvirzītā prioritāte jaunatne. Uh, digitālās prasmes, zinātība. Kā jūs ieskatāt, tas viss aiziet kopā, kā, kā jūs uh, tam visam pa vidu vēl, vēl liksit eh, konverģenci kā tādu uh, stūrakmeni šai nākotnes celtnē, tā lai dzīve iet uz augšu ikvienam pilsonim. Uh, mūsu priekšā mm, vairs nemazais kalniem nav vēlēšanas, mums ir jāspēj dot mūsu pilsoņus. Paldies! Priekšsēdētāja Petkovas kundze, Moskovska kungs, arī es ielajā enerģētikas jomā, un jūs esat sagatavojuši prioritāšu uzskaitīšu uh, un piegādas maršrutu diversifikācija ir starp jūsu prioritātēm. Un man Šai sakarā ir jautājums pēc kādas eh, tādu šo te milzīgo gāzes, tādu centrāli sadales punktu mūsu reģionā. Un eh, daudzi kolēģi. Un jautājums. Vairums šo leģislatīvo priekšlikumu neko nepas labi darbotos, ir nepieciešami um, ievērojami tādi jauninājumi, pārmaiņas. Eh, jāsāk ar infrastruktūru. Paldies abiem ministriem, saka Gerbrandī kungs. Eh, man ir jautājums Petkovas kundzei. Pirmkārtām par Eiropas padomus secināju ļoti lielā mērā par pamatu ņem tieši šos gandrīz četrus gadus senos secinājumus. Eh, ir šī te energy transition, uh, nu, šīs pār, straujās pārmaiņas enerģētikas tirgu un 14. gads tikpat labi eh, datoru cenas. Uh, bet padome joprojām par pamatu saviem apsvērumiem ņem šos gandrīz četrus gadus seno, senos komentārus. Un jautājums ir šāds. Vai jūsuprāt nav pienācis laiks šos secinājumus beidzot likt mīna jau sen pārspēja divkārt četrkārt pārspēja dažādās kategorijās mūsu investīcijas atjaunojumos energoresursos. Uh, cik jūs prāt ir reāli Eiropai atgūt uh, šī līdera, līdera statusu šai, šai sacensībām? Paldies. Martāne kungs, pateicos priekšsēdētāji. Jums sākt ar atbildēm uz kolēģi jautājumiem. ir uh, tādsaimniecības uh, pamats, stūrakmenis, tas ir ikvienas mājasaimniecības kontaktus ar Eiropas parlamentu, lai mūsu pozīcijas maksimāli tuvinātos un mm, sa mēs sasniegtu maksimāli labāko rezultātu kontaktus ar Eiropas parlamentu, lai mūsu pozīcijas maksimāli tuvinātos un mm, sa mēs sasniegtu maksimāli labāko rezultātu par labu mūsu pilsoņiem. Uh, Nu, konkrētāk par atjaunīgajiem energoresursiem, energoefektivitātes mērķiem un tā tālāk. Kā jau teicu, pavisam drīz sāksies trialogi par visiem šiem jautājumiem. Un šajos trialogos Bulgārijas prezidentūra ies uz konverģenci, ies uz maksimālu progresu izrāvienu katrā atsevišķi ņemtā mm, projektā labprāt arī atbildēšu uz Korumbaševa, Petersena, Tošinovska jautājumiem. Tiešām ir ļoti svarīgi, lai mēs izvirzītu sasniedzamus mērķus, lai tie būtu jēdzīgi, pamatoti, jēgpilni. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un, un, un, un vispirmkārt mums jāvienojas par to. Uh, izskanēja jautājums par to, ka, lūk, katra dalībvalsts ir īpaša un specifiska. Tā tas patiešām ir. Bet, un enerģetikas savienība būs ilgtspējīga tikai tad, ja tā respektēs katras valsts šo, šo enerģijas eh, pīrāgu, kā, kāds tas vēsturiski ir veidojies. Ročeva kunga jautājums. par tādu nu, starpsistēmisku savienojamību Dienvidaustrumē Eiropā. Jā, tas patiešām ir svarīgi, te uz spēles ir visa šī reģiona drošība kopumā un konkurētspēja kopumā. Eiropā. Jā, tas patiešām ir svarīgi, te uz spēles ir visa šī reģiona drošība kopumā un konkurētspēja kopumā veidots uh, ciešā sadarbībā ar komisiju un ka īsts Eiropas projekts, tas piedāvās mums iespēju diversificēt gāzes piegādi. Šai centrālajai dots nosaukums Balkan, um, tātad pārvalstisks, uh, pārvalstiska struktūra. Nu, tā ir elementāra geogrāfija. Bulgārija ir galveno gāzes pārvades maršrutu centrā, un tas nebūtu nav Bulgāra tāds nacionāls uh, projekts. Tas ir visa reģiona uh, interesēs un par labu visam reģionam. Tālāk Petersena kungs eh, interesējās, kād, kādus eh, grafikus atskaites punktus esam nosprauduši. Nu, pirmā, pirmā pakotne, pirmais komplektiņš mm, būs, eh, būs tas, tas grūtākais uzdevums - pārvaldības regula, atjaunojama energoresursu direktīva, energoefektivitātes direktīva, te esam gatavi vēl šomēnes uzsākt trialogu ar parlamentu. Ja runājam par enerģētikas tirgus eh, dizainu, struktūru um, un attiecīgo likuma projektu, te uzskatām, ka parlaments ir pelnījis nedaudz vairāk laika, lai, lai pārdomātu, lai rastu vienprātību, un mēs eh, šai laikā neatpūtīsimies, mēģināsim turpināt turpināsim slīpēt Eiser eh, regulas piedāvājumu. Mūsu nolūks šeit ir noturēt to, to labo dinamiku, eh, kāda sarunās ir, ir, ir izveidojusies un saglabāt šo horizontālo pieeju, jo katrs eh, dasjē ir, ir, ir specifisks, īpašs, runā par savu lietu, bet tie visi kopā veido kopainu. Paldies! Uh, un uh, priekšsētākums saka, ministrs kundze jau vēlakstiski. Uh, mēs par to tikai priecāsimies. Tagad Moskovska kungam vārds. Paldies Pilārai de Kastiljo kundzei, kas gala mērķis ir tiešām iedarbināt īstu patieso 5G tīklu Eiropā uh, interneta vajadzībām, uh, tādiem risinājumiem kā, kā viedie bezpilota automobīļi un tā tālāk. Un atslāpt mums ir intensīvi jāstrādā jau tagad. Tiešām jāsasinhronizē savi pulksteņi, savi, savi plāni, savi, savi, sava rīcība, bet lai tiešām mēs nonāktu pie laba rezultāta, uh, ist, uh, būtiski atpaliek no citām valstīm spektra izmantojumā. Citās valstīs ir citas specifiskas e, problēmas vai, vai tā ir kā, kā zelta dzīslā, ko, ka, kas, kas tur guļ neizmantota e, un ir strauji jārīkojas, lai atbrīvītu nepieciešamo infrastruktūru, veidot e, savienojumus, kas garantētu šo nu, piektās paaudzes datu pārraides ātrumu, kvalitāti, uh, uz, uz, uz plašāku vienprātību ceļā pretī mūsu mērķim un tiktu godam pabeigta par viesabonēšanu. Trešajām valstīm, trešo valstu abonentiem tagad prezidentūras kapacitātē reiz institūcija tādu aizmuguri un atbalstu darīt bet, eh, diemžēl, mūsu reģionā tā vēl nav realitāte. Mūsu kaimiņi, maķedonieši, serbi eh, pie mums atbraucot īstenot attiecībā uz, uz mūsu kaimiņu reģioniem, eh, tādējādi sekmējot turismu. Tālāk Zariņo kungs uzdeva jautājumu. lai uzlabotu dažādu, intensificētu dažādu digitālu institīvu īstenošanas gāju, lai eh, šī digitālā pārēja, eh, lielā tāda paradigmas maiņa kļūtu par eh, realitāti, par kiberdrošību. Uh, jautājums par to, kādu operētāju sistēmu izvēlēties, kā nodrošināt saziņu, sakarus un šai sakumu un nodrošinātu nu, tādu, tādu minimālo standartu, kas garantētu noteiktu standartiem, kas būtu saistoši visiem. Tālāk apsvērsim nu, iespējamu certifikāciju par to visam vai Āzijā, un šeit vēl ir daudz darba darāms. Paldies! Paldies! Mūsu rīcībā ir vēl kādas 4-5 minūtītes, eh, tāpēc vainojos, kā ierados ar nokavēšanos, esmu ēna referents citā jautājumā, citā komitejā, bet eh, ministra kungs, eh, jūs elektrības tirgus un uh, Eh, paļaujoties uz to, labprāt uzklausīsim eh, to, kādi, kā, kādas tad ir tās, tās iespējas, kuras grasāties sagrābt jūsu uh, rumāņu un austriešu prezidentūras uh, laikā, varbūt, lai, lai, lai panāktu tādas būtiskas pāras uh, robežu valstis, Vācija, Francija, Benergo resursu aģentūra ir, ir sagatavojusi pētījumu par situāciju Eiropā, un mani to lasot pārsteidza tas, ka Bulgārija un Portugāla un vēl kaut kādi uh, daži Spānijas reģioni ir ar vislielāko saules enerģijas potenciālu. Nesaprotu vienu. Mums ir 20. gada šis saistošais mērķis. Luksemburgai būs jāpērk šie, šie, šie statistiskie kredīti no, no, no citiem reģioniem, tāpat Francijai, tāpat Nīderlandai. Kāpēc Bulgārija šeit nesagrāba šo fantastisko iespēju? Uh, Eh, un tad eh, tirgot eh, šos, šos, šos kredītus drūmajām mākoņainajām ziemeļvalstīm. Te Bulgārijā ir fantastiska iespēja. Kāpēc es neesmu dzirdējis, ka tā to kaut kādā veidā grasītos sagrābt? Priekšsēdētājs. Es tā saprotu, ka šis jautājums drīzāk ir adresēts Petkovas kundzei, kas uh, atbild par enerģētiku neapšaubāmi digitālie jautājumi ir, ir ārkārtīgi svarīgi, viedie tīkli, tas viss iet roku rokā ar jums. Kādi būtu jūs ieskati šai sakarā? Lielas paldies! Turmes kungs! Tēmā svirzenas. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, tēma nenoliedzami svarīga. Mūsu mērķis bija 60% līdz 2020. gadam Esam šo mērķi sasnieguši, tas notika jau 13. gada beigās. Un Bulgārijas prezidentūras ietvaros mēs izmantosim šo pieredzi visās diskusijās, kas norisinās. Atbildēt tik daudz, ka lūk, tas ir vēl viens solis uz priekšu, ko plānojam arī spērt. Jā. Okay. Liels paldies, saka priekšādātā kungs. Saprotu, ka citu jautājumu vairs nav no auditorijas. Nu, tad liels paldies abiem ministriem tieši sadarboties. Tad liels paldies vēl vienreiz, un tagad vaicināsim zālē divus citus ministrus. Uh, well, uh, minute... Tātad lūk, nākamie ministri, kas ar mums runās, būs pirmām kārtām Krasimirs Valčevs, izglītības un zinātnes ministrs. Nu, tad lūkšu jums, godātie ministri kungi, attiecīgi arī uzstāties secīgi. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, ļaujiet man jums vēlreiz likt priekšā šos ministrus. Šeit priecājamies jūs redzēt abus te Eiropas parlamentā. Kara Nikolava kungs, jūs, kā teicu, esat atbildīgs par ekonomiku. Mūsu gadījumā tas nozīmē tieši rūpniecību un Valčeva kungs, kas savukārt atbildīgs par izglītību un zinātni. No mūsu skatu punktu raugoties, šīs ir ļoti nozīmīgas tēmas, īpaši pētniecības ziņā. Nu tad minūtes katram, nu ne vairāk kā desmit. Katram no jums. Vispirms došu vārdu Kara Nikolova kungam un pēc tam jūsu kolēģim. Nu, pēc tam sāksim diskusijas par abām šīm tēmām. Lūdzu, Kara Nikolau kungs, jums amenta deputāta ārkārtīgi priecājos par šo iespēju likt jums priekšā mūsu prioritātes, eh, kā padomas pret attīstībai, rūpniecības un kosmosa politikā, lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus. Un, lai uzturētu šo pēctecības garu, mēs ceram, ka mums izdosies turpināt šo iepriekšējo prezidentu, prezidentūru labi aizsākto darbu. Uh, 2017. gadā, 19. gadu. Tomēr politiskā attīstība iepriekšējos pāris gados, kā arī dzen sistemātiskās problēmas, kas tika radītas, uh, globālās finanšu krīzes rezultātē skaidri parāda, ka nepieciešams īstenot reformas, nepieciešams radīt ilgtermiņa ietvaru rūpniecības attīstībai, un ir daudzi straujās tehnoloģiskās pārmaiņas, tās savukārt noved pie straujas ekonomisko attiecību eh, nomaiņas pa, at, vēl joprojām pastāvošās barjeras eh, rūpniecībai, prasa strauju politisku iejaukšanos un politisku prezidentūras grožiem Eiropai ļoti izšķirīgā laika punktā. Ir pienācis laiks šim integrācijas projektam piešķirt jaunu dzīvību. Mēs apzināmies, ka seši mēneši, protams, nav pietiekami ilgs laika periods, lai to izdarītu, bet tā kā esam pārliecināti eiropieši, Gribam dot vienlaikus līdzdarbojoties kopēju politiku un risinājumu veidošanā, kas varētu tikt piedāvāt ES pilsoņiem mēs izturamies ļoti realistiski, esam piesardzīgi, piesardzīgi vērtējam savas vājās un stiprās vietas un vēlamies būt tāds godīgs vidutājs, racionāli risinotāti. Protams, ir tieši vēlēti tautas kalpi, tieši pilsoņu pārstāvi strādāsim pēctecības garu ievērojot, jo mūsu gūtie panākumi vienmēr nāks kā rezultāts kopīgiem centieniem un pūliņiem. Esmu ieradies pie cilvēki, saka to tāpēc, ka jūs esat darījuši ļoti daudz, lai panāktu tālāku industriālās politikas attīstību Eiropas Savienībā. Mēs no savas puses darīsim visu, lai veicinātu konkurētspēju Eiropas rūpniecībā un rēķinamies šeit ar jūsu acīs pirmā visaptvarošā paziņojuma par rūpniecības politiku. Šajā paziņojumā ietvert virkne politiku, kas vērstas uz industriālos konkurētspējas veicināšanu. Tagad centīsimies šo pieeju izmantot tālāk, turpināt darbu, ejot uz visaptvarošu ilgu ekonomikas izaicinājumiem, lai saglabātu Eiropas konkurētspēju. Mums ir vajadzīga kopīga rūpniecības politika, kuras pamatā būtu ciešāka koordinācija starp PS e un nacionālo, nacionālajām politikām, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi identificēt kopējus ilgtspējīgus rūpnieciskās attīstības mērķus Icijas rūpniecībā. Mums ir nepieciešama paredzamība ilgtermiņā. Un šī iemesla pēc ilgtermiņa raksturs šādās politikās ir ļoti nozīmīgs. Vēl vairāk mūsu globālie partneri un konkurenti jau šobrīd īsteno šāda veida ilgtermiņa rūpnieciskās attīstības stratēģijas cikliem, jo tas ir svarīgs priekšnosacījums ilgspējīgai attīstībai un pievienotajai vērtībai tautsēmniecībā uz zināšanām balsīti ekonomikas tekto, sektori veicinās Eiropas konkurētspēju. Mums jāpievēršas savā darbā novatorismam, investīcijām, cilvēku resursos lai talantīgākos un novatoriskos cilvēkus paturētu tepat Eiropā. Mums jānodrošina ilgspējīga tautsēmniecības izaugsma un labklājība, un tāpēc vajadzīgs arvien vairāk integrēt vienoto tirgu, jānojauc barjeras, kas pastāv uzņēmumiem, jāveicina investīcijas, jāuzlabo piekļuvu finansējumam, MVU gadījumā, jānodrošina tirgus pieeja trešās valstīs jānodrošina labākā roda apmācība, jā, Eiropas konkurētspējas nodrošināšanā. Ja mums izdosies piešķirt, piesaistīt augsto tehnoloģiju investīcijas un veicināt digitālo attīstību, kā arī, ja izdosies ieviest jaunus faktorus, ņemot vērā neformālajā un formālajā konkurences, konkurētspējas padomē, pievērsīsimies galvenokārt nepieciešamībai atbildīgākiem jautājumiem, kas saistīti ar ēs rūpniecību un uzņēmumiem kā tādiem. Padome atzinīgi vērtē komisijas eh, sākumu, uzņē, sākumu uzņēmumu un darbības MVU um, sākumu uzņēmumiem un darbību paplašinošaniem uzņēmumiem rīkoties vēlmē veidot visaptvarošu, un cik šī programma ir bijusi efektīva līdz šim. Uzmanīgi sekosim līdzi arī Eiropas kosmosa politikas attīstībai, to starp attiecībā uz Kopernikus, gažamās tēmas būs konkurētspējas priekšrocības kosmosa sektorā Eiropai pasaulē, un mūsu galvarunas par ES aizsardzības rūpniecības nozari. Vēlamies, lai šī iniciatīva tiktu apstiprināta pēc iespējas ātrāk, tā lai tās īstenošana arī no Eiropas parlamenta vidustermiņa pārskata attiecībā uz apārsni 2020 un attiecīgi idejas par FP9, kur paredzēts, ka nākamajai ietveru programmai būsim vai šādā veidā šādas tehnoloģiskas iespējas var tikt izmantotas cilvēces vārdā. ITER ir bezprecedenta gadījums, kad pētniecības sadarbības rezultāti nāk par labu zinātnei, sabiedrībai un tie apkopo Eiropu Eiropas, Ķīnas, Indijas, Dienvidu Korejas, Krievijas un ASV centienus. Ārkārtīgi priecājos um, direktoru. Ar nepacietību gaidu arī iespēju saņemt no padomas atbalstu tajā brīdī, kad runāsim par secinājumu apstiprināšanas un citām valstīm paredzēta jau pavisam drīz. Kas attiecas uz pētniecības sportu, vēl kodola enerģija eh, ir svarīgs elements. Domāju, ka gan jūs, gan dalība valstis saprot, cik svarīgi ir strauji un līdzeni izvērst Eiratomu programmu pētniecībā un izglītībā, nosim iesniegt atzinumu par grozīto regulu attiecībā uz Eiratomu programmu pētniecībā un apmācībā. Bulgārija grasās organizēt arī virkne pētniecības un novatorismu fórumu un ar prieku izmantošu visas iespējas jūs arī infrastruktūrās, kas būs 22. un 23. martā Sofijā, un tāpat arī flagmaņa konferencē par 2030. gadu, kur pievērsīsimies pētniecības un novatorisma ietekmei uz pētniecību pārtikas resursos, pārtikas resursu izmantošanā un tā tālāk, un tur tiks apkopanība. Minister. No. Paldies, ministra kungi. Tagad pāriesim pie mūsu diskusiju sadaļas ETP vārdā. Paldies, ministra kungi, par ierašanos. Visus jautājumus uzdošu Valčēl kungam, Mēs tiešām novērtējam Bulgārijas prezidentūru, jo mūsuprāt ir ļoti būtiski jārunā par inovāciju plaisu Eiropā. Un, manuprāt, tas ir viena no galvenajām prioritātēm Eiropas parlamentā, kā tikt galā ar šo inovāciju plaisu. Bet, ja drīkst izteikties atklāti šo 15 gadu laikā, strādājot arī pie instrumentu paplašināšanas šajā ziņā, uh, Manuprāt, ir būtiski, ka jūs rūpīgāk izpētītu pētījumu, kuru nesen veicām ar STO, STO pētniecības dienestu par šo inovāciju plaisu. Un, ja jūs tiešām vēlaties to panākt, tad eh, jūs sakat, ka 15. gads bija par izcilību, un Līdz šim eh, programmai saņēmām kompromisus, taču nekad neesam panākuši reāli darbu par būtiskāko. Tādēļ mans jautājums ir. Komisija šeit vilcinājās, jo savā ziņā tā iejauktos dalībvalstu kompetences jomā. Protams, šī programma tieši ietekmētu reforma programmas, attiecībā uz pētniecības infrastruktūrām dalībvalstīm, godīgi runājot, Bulgārija. Un vai programmas paplašināšana šeit varētu dot kādu ieguldījumu? Un parlaments ir gatavs atzīt to, ka izcilība nav tikai akadēmiska izcilība, tā ir saistīta ar prasmēm, kā piedalīties ietekmējušās grupās, kas kaut ko ietekmē Eiropā kur dalībvalsts centos panākt izcilību, izcilības programmu, Un tad būtu atsauc uz Eiropas vai startautisku programmu, un tad mēs piešķirtu finanses tām institūcijām, kas ir atzītas kā izcilības centri. Tātad būtu finansējums gan, nu, bet arī par uh, to, ka institūcijām ir jāmainās, ka tiek uzrunāta jaunatne, un varbūt, ka. Uh, Bulgārija varētu uzņemties vadību šāda veida diskusijās, runājot par tādiem instrumentiem, kas būtu nepieciešami devītajai ietvaru programmai, lai tas papildinātu jau notiekušās reformas dalībvalstīs. Paldies, kolēģi! Paldies par jūsu paustiem komentāriem un uzdotiem jautājumiem. Martāna kungs lūdzu, sociāldemokrāta vārdā. Oui, merci le président. En même temps, on aurait du mal. Je suis le dernier qui reste, donc effectivement. Jā, paldies. Uh, nu, īsti nezinu, vai visi man piekritīs, bet uh, tas rūp. Uh, Ne tikai man. Nu, šis ir tāds liels gads Bulgārijai. Jūs esat prezidenta valsts, jūs daudz ko labu mums sacījāt, daudz ko vērtīgu, daudz ko tādu, kam varam tikai piekrist, eh, rūpniecības konkurētspējas celšana un tā tālāk. Viss ir brīnišķīgi. Franci, mēs, Eiropas parlaments, par to noteikti iestāsimies, jūs atbalstīsim līdzīgi kā aizvadītajos gados. Uh, un, un, un, un, un jau vismaz aizdītos pāris gadus esam sprieduši par mūsu attiecībām ar trešajām valstīm, ar Ķīnu kā, kā pasaules tādu saimniecisko lielvaru. Un tas ir jautājums, ko vēlos arī uzdot jums. Līdz šim neesmu no, no, no jūs uh, dzirdējis. Uh, Jūs šobrīd Bulgā, Bulgārija tātad uzņems arī G7 valstu samitu, un nu, tas būs kā, kā ķīniešu trojas zirgs Eiropas Savienības viducī. Ķīnieši īstenībā savus motīvus nemaz neslēpj atbalstā viņa infrastruktūras projektus, Budapešta Belgrada, piemēram, tikšot būvēta par ķīniešu naudu, un, Eh, tāpat arī uh, skan tādas klusas balstiņas, kā, ka jāveido ir, ir arvien brīvākas, eh, neiegrožotākas tirzniecības attiecības ar Ķīnu, bet kur tad tajā visā paliek mūsu konkurētspēja, mūsu stiprās puses, uh, vai uh, visu izšķir tikai nauda, komercija, brīva tirzniecība, vai tas ir vienīgais Eiropas Savienības vienotā tirgus saturs? Uh, Um, šeit, uh, es domāju, noteikti būtu tā izvēlīgāk jāskatās uz ārvalstu investīcijām, uh, lai kur tās tiktu ieguldītas tādās svarīgās nozarēs kā, kā, kā mm, transports, infrastruktūra. Un, un mans jautājums jums ir šāds. Kā jūsu, tā teikt, valdīšanas pusgadā Eh, jūs skatīsieties uz, uz, uz to, ka principā komisija iestājoties par Eiropas Savienības kopīgajām interesēm eh, vilks vezumu gluži pretējā virzienā tam, eh, kur, kur, kur sataisījušies doties ir, ir, ir, ir, ir Bulgārijas vadošie politiķi. Vai te kaut kas var sanākt? Politiskās diskusijas par investīcijām pētniecībā un to, vai tās ir jāvirza, lai panāktu izcilību vai reģionālu diskusijas notiek pašās dalībvalstīs, citās dalībvalstīs. Es ceru, ka prezidentūras laikā mums izdosies uzsākt debates par turpmāko ietveru programmu, jo īpaši par informācijas jāaplāj un uz mazāk pārstāvētu valstu iekļaušanu, lai tādējādi pārvarētu tā devētos slēgtos klubus un lai arī citi varētu iesaistīties. Nogaidīsim un tad redzēsim, kāds būs komisijas priekšlikums jūnijā. Mēs tāpat arī mums ir nodoms veidot reālus sinerģijas starp struktūru frondiem un ietver programmu, lai panāktu daudz lielāku uh, Uh, ietekmi sabiedrībā saistībā ar pētniecības rezultātiem. Tas viss arī tiks atspoguļots padomas secinājumos. Ieguldīti, lai uzlabotu pētniecības uh, infrastruktūru, mēs veidojam izcelības centrus, tāpat arī mēs plānojam izveidot reģionālas pētniecības infrastruktūras, un man kā ministram ir būtiski veicināt izcilību un apmācības dot viņiem iespēju strādāt starpdisciplinārā vidē. Un pateicoties stoā pētniecībai, mēs varēsim to izmantot, lai gūtu zināšanas par šo tēmu. Paldies, paldies, ministra kunga, par jūsu ierašanos, par jūsu uzrunām, at, par jūsu sniegtajām atbildēm un vēlreiz ar mikrofonu. Priekšstāja kungs pateicas abiem ministra kungiem par ierašanos, par uzrunām par diskusijām, par jautājumu atbildēšanu, rūpniecība, MVU, inovācijas, visums un pētniecība. Tātad piecas tēmas, visas laikā ļoti nozīmīgs pusgads, pēdējais mūsu. A. Tādēļ tas ir nepieciešams pēc iespējas raitāk doties uz priekšu. Vēlreiz liels paldies un novēlu visu to labu Labi, dārgie draugi, pāriesim pie nākamā punktu. Komisijas delegētā regula grozot Eiropas Savienības regulu numur 347 no 2013. gada. Tā ir Eiropas parlamenta un padomas regula attiecībā uz Savienības sarakstu pār kopīgas intereses projektiem. PCI projekti. Vēlos sveikt mūsu vidū Katarīnas Sikovas kundzi, vienības vadītāju, tīklu un reģionālās iniciatīvas energo ģenerāla direktorātā Eiropas komisijā. Mēs vēlamies ar jums diskutēt par šo jautājumu, vēlamies jums tagad uh, lūgt prezentāciju. Šī ir uh, pārvaldes sesiju, tādēļ Eiropas parlaments itra komitejā aicina prezentēt deleģēto tiesību aktu, kurā ir iekļauts trešais uh, kopīgo interešu projektu saraksts saskaņā ar attiecīgo regulu un Trans-Eiropas energos infrastruktūru vadlīnijām. Kopīgās intereses projekti ir būtiski infrastruktūras projekti, īpaši pārobežu projekti, kas ir sais, sasaista Eiropas Savienības valstu energosistēmas. To mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienībai sasniegt savu e-, energopolitiku un klimata mērķus. Uh, pieejama, droša, ilgspējīga enerģija visiem pilsoņiem, ilgtermiņa dekarbonizācija saskaņā ar Parīzes nolīgumu katru otro gadu Eiropas komisija sagatavo jaunu šādu PCI sārakstu. Vēlreiz, kundze, sveicu jūs, un šis pasākums notiek parlamenta kontrols procedūras ietvaros attiecībā uz komisijas īstenošanas varu. Šis del, tiesību, delģētas tiesību akts tika nodots parlamentam pārskatam 2017. gada novembrī. Mēs pieprasījām divu mēnešu pagarinājumu, lai varētu pienācīgi izvērtēt šo delģēto tiesību aktu. Tādēļ parlamenta pārbaudas periods noslēgsies 2016. gada 27. martā. Vēlos, darbie draugi, pieminēt būtisko datumu, kad var izteikt iebildumus ITRA komitejas locekļu vidū par šo deleģēto tiesību aktu. Tas ir 26. janvārs 2018. pulksten 12. Līdz šim datumam mēs varam paust savus iebildumus par šo deleģēto tiesību aktu. Tagad mēs esam gatavi jūs uzklausīt, Sikovs kundze. Un, protams, ka šis jautājums mums ir ārkārtīgi būtisks. Lūdzu, vārds jums. Lielas paldies priekš. Mēs jau esam piedzīvojuši pirmos panākumus saistībā ar Transeiropas tīklu politikas īstenošanu un 2020. gadam. Un šajā gadījumā mums lielākā daļa dalībvalsts, precīzi 24 dalība, tātad apmēram 2020. gadā mūsu gāzes tīkla vairāk vai mazāk būs pabeigti. Runāt par elektrību izaicinājumu tieši pie pārņemt atjaunojumos enerģiju no ražošanas punkta līdz pat uh, mājasaimniecībām patēriņam. Bāzes ziņā mēs uh, redzam arī konkurējošus projektus un tas, kas uh, nodrošinās saistīt vai nu ar vidi vai kaut ko citu un netiek piešķirts atļaujas, tad uh, tas arī tā notiks. tā tad tas ir ne PCI e projektiem. Tad šis saraksts nav saraksts, kas nodrošina grantus. Mēs sagaidām, ka tirgus nodrošina vai nu no Junkera, tādā vai tiem Junkera plāniem. Un tad trešais punkts, ko vēlos šeit pieminēt, ir jūsu reģionā Polijā, Bulgārijā un tā tālāk. Tas ir tādēļ, ka šie gāzes projekti tika sagatavoti jau no pašas krīzes. Priekšsēdētāji. Vēlos pateikties komisijai par to, ka atnācāt kādām kategorijām, pēc kādiem objektīviem kritērijiem, mm, lai nodrošinātu taisnīgumu un atklātību, un manā ieskatā, vērtējot pēc ietekmes novērtējuma klāt esamības, pēc uh, tā, uh, kā tie piedāvā uh, virspertūra, uh, nokrīt līdz pat mīnus 20. Austrijā, Polijā, Čehijā un tīs mūsu valstīs. Un šobrīd nav nekā un tā tālāk, bet kā to izdarīt, kā, kā šo pārēju īstenot, tas netiek aprādīts. Nu, ir, ir par to manā izpratnē vajadzēja runāt jau daudz tā konsekventāk, daudz uh, savlaicīga. Ir jāspēj strādāt kopā, lai par atbalstiesīgiem tiktu izraudzīti uh, patiešām tā vērti uh, projekti turējušiem uh, konkursiem vai, vai kaut kā, pēc kaut kādiem apakšparametriem jūs tos vērtējat. Nu, atkal mēs atgriežamies pie tā, ka būtu mums vajadzējis satikties. Nu, es te geogrāfiski esmu jūtos tāds nedaudz izolēts te, te maliņā. Energo resursi, energoefektivitāte. efektivitāte Vai te var runāt par, par, par to, ka šie projekti ir mūsu visu kopīgā saraksts? Deviņ, 95 kopā, dzenot mūs arvien dziļākā atkarībā no, no noteiktiem avotiem. Tā kā e, tiešām ir pamatotas, pamats apšaubīt, e, kā šis, šis saraksts e, saskan ar tām saistībām, kas Uh, ir uzņemtas Parīzē. Uh, nu, tā vietā mēs tagad dosim zaļo gaismu Alkinga uh, ieguves uh, operācijām uh, Eiropas pierobežā. Kurš, kuram jūs noticējāt, ka, ka tas ir labi un pareizi un ka tā tam ir, ir jābūt? Uh, pilnīgi noteikti ne, ne pilsoniskajai sabiedrībai, ne pilsoņiem. Uh, atliek tikai uzdot Paldies! Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlētos ko bilst no eh, zāles eh, centrālā vai labējā flanga? Lai mums būtu tāds labs līdzsvars. Nu, iespējams, ka mums ir jārīko pašiem sava saruna, atsevišķa saruna par, to, par šiem jautājumiem kādā citā reizē. Eh, šobrīd eh, esam procesas eh, joprojām sākumā un, un dodu vārdu komisijas pārstāvēji. Jā, paldies par uzdotajiem jautājumiem un izskanējušajiem komentāriem. Labprāt atbildētu uz tiem pēc kārtas taču uz dažiem varu atbildēt tā, tā konspektīvi, tad vispārīgas atbildes sniedzot. Pirmkārtām, analīzes pamatā ir pieņēmums, ka mūsu atjaunojumu energoresursu un energoefektivitātes mērķi, 30. gada mērķi tiek sasniegti, ka tas ir dotais šajā vienādo, vienādojumā tie aprēķini, tās analīzes, ko esam veikuši, energoefektivitāte, atjaunojama energoresursi. Šeit mērķi tiek sasniegti, izpildīti, plus tiek pieņemts, ka ES eh, nepieciešamie saistošie tiesību akti eh, tiek pieņemti eh, ātrāk nekā, nekā, nekā prognozēts, mm, veicot novērtējumu. Eh, tie ir šie trīs enerģētikas un klimata politikas pīlāri, pirmkārt tām vienotā tirgus eh, pabeigšana, eh, rēķināšanās ar, ar, ar gala cenām, patēri, patēriņa cenām, tātad rada nesamērīgi augstas cenas, ka, kad, kad līdz ar to ir skaidrs, ka šeit ir, ir gāzes vienības izmaksas kritās par 25%. Procentiem. Tāpat laikā ļaujot atpelnīt investīciju šajā projektā, top, top, top tāds, tāds sadalas un pie, piegādas tīkls, kas nodrošina uh, energoresursus par uh, sap, saprātīgi var atļauties gāzi, Eh, samaksāt rēķinus, eh, un, un, un, un, un, un, un tas ir, protams, izdevīgi arī eh, piegādātāji. Stabilitāte nozīmē principā alternatīvas, kas var tikt izmantotas krīzes situācijā. Tas nebūtu nenozīmē pieaugošu patēriņu. Gāzes pārvades tīkls tad tiktu pabeigts apmēram 20. gada nogalē, kur pretī runājot par elektrību šeit vēl vienojošajiem motīviem. Uh, Un, nu, pievērsīšos eh, konkrētākiem jautājumiem. Neapšaubāmi nevaru komisāra vārdā jums kaut ko solīt vai nesolīt veidošanu nākotnē. M ehm, mēs rīkojam dialogus ar, ar, ar dažādiem. Mēs, kā jau teicu, strādājam ar pieņēmumu, ka uh, sasniedzam 30. gadam izvirzītos uzdevokļos, joprojām ir siltums un deg spuldzītas. Eh, tajā pat laikā paralēli virzoties uz, uz šiem energoefektivitātes eh, mērķiem, atjaunojumu energoresursu mērķiem. Un eh, tātad izmaksu un ieguvumu analīze esam citu starpā pievērsušies arī ietekmei uz vidi, esam projektus grupējuši. Uh, likuši zem viena virsraksta, tā ir bijusi mūsu konsekventa pieeja, metode, un, un, un to, ka mēs savā pieejā esam vienoti, tas apliecina to, ka esam viensprāts ar šo plašo konsensu par, par to, kādas ir prioritātes uz, un, un, un kur būtu liekami uzsveri un kur būtu jāstrādā visintensīvāk. Pār savstarpēji konkurējošiem projektiem piegāžu eh, sta, stabilitāte fiziskiem projektiem dabā Eh, lielākā konkurence eh, ir tikai atbalstāma, tas vairo šo, šo piegāžu stabilitāti. Eh, bet mēs esam gatavi pārskatīt projektu sarakstu ik pēc diviem gadiem, vērtējot cenu dinamiku un tad laika gaitā pārskatīt to. Bet nu, tos vērtēsim regulāri un, un, un skatīsimies, vai projekti joprojām ir, ir, ir pietiekami efektīvi. Uh, uz ilgu laiku, uz 10, 20 līdz pat 60 gadiem, varbūt atsevišķos gadījumos. Jā, tā tas ir. Bet uh, kas tirgumu būtu jāņem vērā? Tirgumu uh, nākotnē, tirgus pats, komerciālie spēlētāji gal galā paši par to atdevi no investīcijām 10, 20 gadu nogrieznī. Ja tas atbildīs uz, uzņēmumu komerciālajai loģikai, nu tad arī šie, šie projekti tiks īstenoti. Tālāk komentārs par, par eh, korporatīvajām interesēm blokus, eh, kuri strādā ciešā eh, regulātoru uzraudzībā, atcer aģentūras pāraudzībā, arī komisija un reģionālās grupas uzrauga viņu, viņu darbu šīm korporatīvajām grupām uh, nekādu lemšanas pilnvaru nav, uh, kādas norādes. Es domāju, šeit nav pamata apsūdzēt mūs uh, komerciālu interešu lobēšanā vai, vai, vai, vai virzīšanā. Un noslēgšu. Ir. Uh, līdzās mums mūsu darbā. Nu, viņi ir ārkārtīgi svarīgi šī darba darītāji, viņi pārstāv sabiedrības patērētāju intereses, līdz ar to mm, dažādas sadarbības struktūras pārstāv patērētāju pozīciju. Ir, protams, atsevišķi gadījumi, kad, kad projektam nav tūlītais atdevis vai tā nesolā kaut kādus ieguvumus noteiktai valstī, bet drīzāk tās kaimiņu valstī. Nu, tad to mēs ņemam vērā par atjaunojumu energoresursu lietojumu pieaugumu. Nu, tie iezīmē to, to rāmi, to, to fonu, uz, uz, uz kura tad, tad izceļ. Tad tālāk jau, jau plānošana, tad strateģiska domāšana reģionālā līmenī, regulātori iesaista nu, kā īsta politiķe. Tiešām mums kā politiķiem reizēm ir vajadzīga šāda spēja um, visu darīt rēnāk, vienkāršāk, bet nu, mums vēl ir pāris minūšu. Ieties diskusija otrā daļa, acīm redzot, Polam Rūbigam vispirms vārds. Ieties diskusija otrā daļa, acīm redzot, Polam Rūbigam vispirms vārds. It's a pity, that's a pity. Žēl gan, ka jums jādodas prom, saka priekšsēdētājs, jokojot, jo pati galvenā diskusija daļa taču tagad tikai sākas. Okay. Jā, tiešām liels paldies par šo prezentāciju. Parlamentam vienmēr ir ārkārtīgi interesanti redzēt, kur ir tie smagsvaru punkti. Un, nu, šobrīd ļoti labi, ka varam arī precīzāk redzēt kā darbojas šīs pāri robežām, pāri sektoru robežām, robežām ejoši pasākumi. Tā, lai priekšrocības būtu visām pusēm un otrām kārtām. Protams, arī pa, visa pamatā ir enerģijas harta. Tā izstrādāta tā, lai visām pusēm, nu tādā pas līmenī, uh, ir attiecīgi tādi lēmumi pieņemti un deleģētie akti, kas tieši visu. Lielas paldies, saka priekšsādātājs, nākamais runātājs. Es arī gribētu no sirds teikt paldies par praziņā būtu labi, jo ir virkni tādu atsevišķu projektu, par kuru spriežam vairāk kā desmit gadus. Mm Un tad ir arī, nu, arī pazūd un tā tālāk, te ir reizēm saistības ar dažādiem sektoriem, elektrība, gāze un tā tālāk. Un tam vajadzētu visam tikt prezentētam griež, krietni pārskatāmā brīdī, kad ASV produkcija pieņēmās apjomos 60 tūkstoši uzņēmumu šķiet bankrotēja to brīdi tāpēc, ka cena vienkārši krīt, bet jau tika norādīts arī uz iztrūkumiem, uz trūkumiem šeit tirgu. Un mm, mūsuprāt, nu jā, sarežģītāk tas ir elektrības tirgu, pa visiem iztērēt, bet nespējam arī aiztransportēt uz turien, kur tā ir vajadzīga. Vēl pirms desmit dienām um, Vācija maksāja Nīderlandai par to, ka tā savukārt pie visiem šāda veida elementiem, kas, protams, palīdz tālāk pieņemt lēmumus vai nu par privātām investīcijām vai tādiem projektiem kā Nord Stream 2. Bet, nu, katrā ziņā vēl. Liels paldies, saka priekšādātājs. Nu, tagad, ja ļaujiet. Tad pēdējais uzstāsies šajās diskusijās atbildē. Yeah. Thank you very much. Uh, I mean, uh, indeed, the, the is uh, uh, about to start in a way. Jā, paldies. Nu, faktiski izskatās, ka diskusijas gan rīz, ka lūk, jūs vēlaties šo informāciju ātrāk, un tas ir nepieciešams, ka šīs diskusijas ir vajadzīgas krietni agrākā posmā procesā. Transporta nu, pusē Tātad ir plaša pieredze Eiropā, ko vajadzētu procesu un komentāriem. Pirmām kārtām, kas, ko svarīgi paturēt prātām, vēlētos nākt klajā ar kaut kādiem enerģijas projektiem, tas varētu būt, problē tas varētu būt problemātiski. Un tāpēc, manuprāt, ir tikai jāizvērtē slēgtām durvīm šo, jebko šo projektu saistībā. Nē, viņi operē, darbojas tādā ļoti labi regulētā vidē, un katrs posms, ko pat arī no komisijas puses cenšamies pārliecināties, ka šie projekti, kopēji interešu projekti tiek izman, izmantot, izvērtēt saskaņā ar visambiciozākajiem scenārijiem. Mēs reģionālajā kontekstā esam iz, iz, izvēlējušies izmantot visambiciozākos scenārijus projektu izvērtēšanas procesā. Par projektu skaitu runājot. Tad pirmajā sarakstā varbūt bijis pie 200 projektiem. Tas ir tas, ko es domāju ar šo konsekvenci. Aprēķina metodas, uzskaits metodas ir tādas pašas un nosūtīt. Paldies! Labi, tālāk. Cenšos mm, šai komitejā saglabāt zināmu līdzsvaru. Un te nu gribu vēl piemetināt, ka vienmēr labāk ir izmantot gāzi nekā naftu vai ogles kā enerģijas avotu. Tas arī viens svarīgs iemesls, kāpēc mēs uzsākām gāzes, laikā gāzes spēkstacijas. Nu, tas arī ir vajadzīgs. To tad lūk, pareizais līdzsvars visās mūsu diskusijās. Jo uzdodot tādus pamat jautājumus par to, kurp mēs vēlamies iet, kā sasniegt Parīzes mērķus, tad var atbildēt pavisam vienkārši labāk gāze nekā būs ārkārtīgi mūsdienās sarežģīti iztikt. Nu, protams, jādomā par enerģijas uzglabāšanas iespējām, tas ir vajadzīgs. Un bez šādiem um, enerģijas uzglabāšanas avot, nu, iespējami rezervoriem, tos ar pārējātiecību. Bet paldies! paldies par šo diskusiju. Tiešām lieliskas debates, kundze. Fantastiski. Nu, ceru. Nu, pa, nu, kā jūs zinat, pēc gada mums ir Eiropas vēlēšanas. Ņemiet to, lieciet to zelts. Nezinu, gan kura politiskā grupa jums iet vairāk pie sirds. Visas ir jūsu priekšā šobrīd. Nu, tad nākamais darba kārtības punkts. Atgrieziniskā un uh, regula elektronisko komunikāciju jomā. Te nu ir mūsu kolēģis Tošenovskis ieradies pie mums, tātad Berek referents, un pirmām kārtām došu vārdu Del Castillo Veras kungam. Viņš vispirms runās par komunikāciju kodeksu lūdzu. Kundze, Castillo Veras kungu. Ietvaros. Tagad nākamais 1. februārī paredzēts. Tas ir pirmais trialogs Bulgārijas prezidentūras ietvaros. Nu, par šos pamatos visu šo laiku esam nodarbojušies ar ko? Esam centušies pēc iespējas tuvāk strādāt. Šobrīd cenšamies skatīties uz to, vai 1. Februārā, februārī šai pirmajā Bulgārijas prezentūras trialogā varam tiešām pavirzīties uz priekšu, panākt vienošanos par virkni punktu, kas ir pretrunīgi bijuši līdz šim. Faktiski sarunas arī noslēgt par šo sadaļu, par šo frekvenču sadaļu otrajā trialogā ar Bulgārijas prezidentūru. Doma joprojām ir tāda, ka mums vajadzētu pieturēties pie darba kārtības grafika un visu procesu noslēgt līdz aprīļa beigām. Bet nu redzēsim, vai tas būs tāds spēcīgs signāls no parlamenta puses ceru, ka tas būs arī liederīgi, un tas ir liederīgi šajo, šo sarunu gaitā, jā. Un tad lūk, šo pēcpusdienu mēs par to, ka tās tik labi izprot šo procesu šai gadījumā. Nu, un, protams, paldies arī sekretariātam nenoliedzami. Jūģīna, varbūt tev tagad ir kas sakāms par Bereku regulu. Jūžī, paldies! Berek jautājums ir cieši saistīts ar pīlārs um, tēmu, tāpēc jau cenšamies to visu, tā teikt, ir tehniski un laika grafika ziņā turēt kopā. Un šī iemesla pēc arī sekojām līdz trialogam par šo mm, kodeksu. Padomas līnija ir. Er visai līdzīga parlamenta nostājai un attieksmai. Varam piekrist, ka ir vajadzīga duāla struktūra Bereka. Komisija ir paudusi gan par to zināmu sarūktinājumu, nu, nepatiku, teiksim tā. Komisija vēlas pašreizējo struktūru paturēt Bet lielākā daļa politisko grupu ir vienojušās šeit Eiropas parlamentā par šādu struktūru, un uh, par to vienojāmies arī komitejā. Tagad meklējam tādu kopēju pieeju. Nu tad jautājums. Vai tiks pieņemti lēmumi attiecībā uz šo pīlāru stēmu, kas varētu tikt tad iestrādāt arī Berek kontekstā, ja tur ir kādas izmaiņas. Neatrisinātie jautājumi. Deleģētie akti, par ko tiek runāts šai kodeksa dokumentā, un pēc tam tiek tas tā teikt pārnests uz Berek. Tāpat arī iespējamo atbildīgo varas iestāžu loma un tam līdzīgi. Mēs esam gatavi sarunas vest vēl vienu trialogu ietvaros. Mm, domājam, ka pēdējais trialogs tad būtu paredzams līdz aprīļa beigām, jo vēlamies saglabāt atbilstību šim laika grafikam, kas paredzēts arī pīlārs dokumentam. Paldies visiem! tīri tehniskā līmenī, kas strādāja, paldies asistentiem. Cenšamies izmantot laiku, kas ir mūsu rīcībā, pēc iespējas efektīvāk, lai varam virzīt visus priekšu. Paldies Pīlārei par viņas sadarbību. Nudien vēlamies saglabāt šo sasaukumu.